Uh, Tātie kolēģi, dāmas un kungi, lūdzu ieņemiet savas sēdvietas. Um, and, and welcome to members of. Uh, un es sveicu arī um, pārstāvis no transporta komitejas no Rumānijas senāta, enerģētikas un transporta komitejas no Rumānijas. Mm. Sveicieni! Atgādināšu visiem, ka mūsu komiteja arī dažus gadus atpakaļ strādāja ar transportu komiteju, tad mēs bijām vienota. Un itre pēdējais treja ir transports. Nu, tagad nav mums komitejā vairs transporta daļas, bet, nu, darba tik un tā ļoti daudz. Un viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir tieši investīcijas. Enerģētikas nozarē, infrastruktūrā, industrijā. Nu, un galvenais atbildīgais Eiropas Savienībā šodien, nu, tieši šajā jomā ir Eiropas komisijas vicepriekšsēdētājs Jūrkī Katainēns. Uh, Eh, bijušais Somijas premjers, kurš tagad ir arī eh, šeit mūsu komitejā, ir struktūrālais dialogs starp parlamentu un komisiju. Paldies, vicepriekšsēdētāja kungs, par to, ka esat ieradies un ierodaties visai bieži. Mēs to tiešām augstu novērtējam. Jūs esat atbildīgs par investīcijām, konkurētspēju, eh, izaugsmu, nodarbinātību. Tas viss iet roku rokā vienmēr ir jāsāk ar konkurētspēju, ja mēs vēlamies uh, vairāk darba vietu tieši šādā kārtībā. Nu, es nu mēģinu nedaudz mainīt jūsu portfolio. Tās pats saturs, bet uh, kārtība nedaudz atšķīras, kā jūs redzat. Mm, Vicepriekšsēdētājs Katainen kungs regulāri tieks ar mūsu komitejas deputātiem. Daudz esam runājuši par FC, Eiropas strateģisko investīciju fondu. Atgādināšu jums visiem, kolēģi, ka ITRE komiteja aktīvi piedalījās EFSI regulas pieņemšanā atbilstīgi 54. noteikumam. Mūsu referents Van Bremts kundze arī ir šeit mūsu vidū. ekskluzīvas kompetences par finansēšanu, par investīcijām. ITRE tagad ir ieinteresēta cieši sekot uh, FC instrumenta īstenošanai. Vicepriekšsēdētāja kungs, mums ir ļoti liels prieks uh, jūs redzēt šeit mūsu vidū. Vārds jums! Liels paldies priekšsēdētāji, vienmēr liels prieks būt šeit. Es runāšu par ļoti daudz dažādiem jautājumiem, kas ir mūsu darba programmā un kas tieši sasaistī, sasaistās ar jūsu konkrētās komitejas darbu. Galvenais eh, jautājums pēc būtības, un jāteic, ka man patīk šī struktūrālais dialogs. Man patīk uzklausīt, un ļoti svarīgi uzklausīt parlamentu, ko mēs citādāk varētu darīt nākamajā gadā, īpaši izstrādājot nākamā gada darba programmu. Līdz ar to liels paldies par man doto iespēju. Vispirms šodien vēlos runāt par aktuālāko, proti tēraudu. Kā jūs zinat, metalurģijas industrija Eiropā saskars ar ļoti lieliem izaicinājumiem un mūs aicina rīkoties gan uzņēmumi, gan dalību valstis, lai novērstu krīzi. Komisija ir strādājusi pēdējo sešu mēnešu laikā, lai risinātu šo jautājumu konkrēt spējas padomē novembrī un pagājuši mēnesi sasaucām augstā līmeņa padomi, un šodien nācām klajā ar savu paziņojumu par tēraudu. Eiropas Savienībā ir 37 aizsard, eh, tirsniecības aizsardzības pasākumi tēraudam, tāpat laikā, tā skaitā arī 16 aizsard pasākumi no tā Ķīnas tērauda importa. salīdzinoši, ņemot vērā procedūru gārumu, nodevu līmeni, dažādie šie uh, tirzniecību pasākumi uh, balstās uz to, ka dalību valstīm ir jāiesaistās, lai tos varētu īstenot. Komisijai cita starpā ir uh, jāveic starptautas. Ir dažādas interešu testi, kāds ir galvenā interese tieši saistīta ar patērētājiem. Ko mēs darām jau tagad? Eiropas komisija tagad uzsāk izmeklēšanu balstoties uz draudiem. Tas jau bija iespējams iepriekš, bet tagad mēs varam plašāk izmantot šo instrumentu, respektīvi mēs negaidījām līdz uzņēmumi sāka rīkoties, bet mēs ba rīkojamies balstoties uz apdraudējumu mēs darām visu, lai reģistrētu importus un lai industrijas Eiropā tiktu atvieglotas pirms šo aizsarg, uh, aizsardzības pasākumu tiek piemēroti. Komisija var rīkoties retroaktīvi trīs mēnešus pirms uh, attiecīgo pasākumu aizsarg pasākumu pieņemšanas. Ko mēs darīsim? Darīsim visu, kur nav nepieciešams mainīt tiesību aktus likumdošanu. Mēs saīsināsim procedūru par vienu mēnesi no deviņiem uz astoņiem mēnešiem. Mēs palielināsim arī rakstisko konsultāciju bieži un konsultēsimies ar dalību valstīm dažādās komitejās, pirms pieņemsim šos a, pagaidu pasākumus. Šos pagaidu pasākumus var arī noteikt komisijas pēc tam, kad, un nu, tikai pēc tam informēt dalību valsts gadījumā, ja situācija ir ārkārtīgi a, steidzama un ārkārtēja pēc savas dabas. Komisija ļoti uzmanīgi ievēros visu, kas ir prasīts šais procedūrās Aptaujāsim dalību valsts un uzņēmums attiecīgi. Mēs arī vēlamies, lai eh, pārējās institūcijas, jo īpaši padome, uzņemto savu atbildību, modernizējot eh, tirzniecības aizsardzības instrumentus. Kopš 13. Eh, gada aprīļa šo instrumentu pakotne satver paziņojumu, nesaistošas komisijas vadlīnijas, Un tam visam bija sekojošs mērķis - palielināt caurskatāmību un paredzamību, cīnīties pret uh, neefektivitāti, vieglāko. Kamēr mēs neesam piedāvājuši konkrēt šos pasākumus un regulu, tad ir vēl iespēja ieviest grozījumus, uh, likumdošanas procedūrā, kas eh, notiek, kas vēl ir aktuāla. Tad eh, arī šis eh, ir jāpiemēro ne tikai enerģētikas un, iz, un izējumateriālu nozarē, bet arī tērauda metalurģijas nozarē. lai viss šis apdraudējums un risks tiktu samazināts, kas gulstas uz šo industriju. Ko mēs varam vēl darīt? Kur nepieciešams likumdošanas izmaiņas. To vēlams darīt uh, tirsniecības aizsardzības instrumentu modernizācijas priekšlikumā, kur vēl procedūras tiks saīsnētas par diviem uh, mēnešiem uz septiņiem vai pat sešiem mēnešiem. Ieviešot izmaiņas Eiropas Savienības antidempinga, antisubsīdiju regulās. Lai varētu piemērot visus šos noteikumus un arī konsultācijas ar dalību valstīm ir jāpaplašina Un visbeidzot, komisija nāks klajā ar sākotnēju uzraudzības sistēmu, lai uzraudzītu tērauda preces. Tas ir paredzēts Eiropas Savienības aizsardzības vai garantiju instrumentos tad eh, mēs to visu varam ieviest tad, kad eh, imports apdraud eh, Eiropas ražotā izdzīvošanu. Dāmas un kungi deputāti, šī, šī ir tikai tirdzniecības daļa. Uh, tirdzniecība neizskaidro visas problēmas, kādas ir mūsu uzņēmiem Eiropā. Ļoti daudz kas cits vēl jādara, lai modernizētu mūsu uzņēmumus, lai padarītu industriju m, mm, pasaules līmenī konkurētspējīgu. Esmu pārliecināts, ka daudzi no jums ļoti um, grib zināt, uh, kas ir Eiropas komisijas paziņojumā, tad uh, aicinu arī iepazīties un izlasīt šo paziņojumu. Mums šajā jomā visiem jāsadarbojas kopā. Par 16. gada darbu darba programmas īstenošanu. Šī īstenošana tagad notiek, nodarbinātība, izaugsme, investīcijas ir mūsu programmas prioritātes. FC darbojas un pašlaik tiek piemērots, un tagad mēs strādājam, lai uzlabotu investīciju apstākļus, lai vairāk varētu izmantot arī šo um, pasaules iespējas. Jaunāko informāciju par šo sniegšu vēlāk. Mūsu mērķis ir atbalstīt vienoto tirgu, atbalstīt MVU un uh, jaunu uzņēmumus, lai mazinātu regulatīvos šķēršļus un uh, atvieglotu piekļuvu finansēm. Tagad uh, arī sagatavojam vairākas iniciatīvas, kāds ir minēts oktobra vienotā tirgu stratēģijā. Es arī Uzskatu, ka šī ir svarīgākā investīcija plāna daļa, trešais pīlārs, kā mēs to saucam. Tad arī mēs turpinām strādāt pie digitālās un enerģetikas stratēģijas. Mēs uh, strādājam pie privātumu jautājumiem. Tie ir trīs dažādi pasākumu pa pakotnes, ko pieņemsim līdz vasaras brīvdienām. Tā skaitā arī pārskatām uh, patērētāja aizsardzības regulu. Nu, visā šajās jomās patērētāja aizsardzība ir absolūta prioritāte. Uh, kā arī vienotā tirgus maksimāla potenciāla izmantošana. Aktīvi mēs arī ievērojam piecu mm, prezidentu ziņojumu, noslēgsim, izveidosim kapitāla savienību, banku savienību, daudz līmeņa uzraudzību, izveidosim Eiropas Savienības sociālo tiesību pīlāru, uzsākām konsultācijas kādreiz par šo sociālo pīlāru pagājušajā nedēļā un izstrādāsim maijā arī jaunu uh, prasmju programmu. Uh, Ņemot vērā vienošanu, kas panāk klimata jomā Parīzē, ir jāspēr nākamie soļi. Izstrādāsim rīcību plānu. Ņemot vērā Parīzes vienošanos, strādāsim uh, ilgspējīgas Eiropas nākotnes virzienā balstoties uz 2020 Eiropas Savienības stratēģiju un ANO ilgspējīgās attīstības programmu. Un tagad daži vārdi par to, kā darbojas FC, vispirms vēlos norādīt, ka tik tiešām šis fonds nes augļus. Līdz šim Eiropas Investīcija banka apstiprinājusi 54 projektus finansējumam no EFSI, kas uh, veido 7,5 miljārdus eiro, 7,2 miljārdus eiro. Katru mēnesi tiek izvēlēti zem vairāk projektu. Līdz šim apstiprinātie projekti no tiem puse atbalsta atjaunomās enerģijas, kā arī koncentrējas uz oglekļa samazināšanu. Citos projektos ir runa par uh, digitālo infrastruktūru, transportu, par piekļuvi finansēm maziem uzņēmumiem. Eiropas investīcija fonds ir parakstījis vairāk nekā 150 MVU finansēšanas līgumus ar, ar 3,4 miljārdu eiro finansējumu no FC. Šim mērķim 120 tūkstoši Eiropas MVU tādējādi var no, varēs no tā gūt labumu. Un pavisam um, šo projektu īstenošana um, veicinās 76 miljārdu eiro investīcijas. 22 dalību valstis izmantojušas FC līdz šim, tā skaitā arī mazas Igaunija, Bulgārija, Slovenija un Horvātija. Uh, privātie valsts uh, projekti arī var uh, prasīt uh, padomu no FC konsultantiem. Mēs, mēs esam arī palaiduši FC mājaslapu, lai varētu uh, popularizēt projektus, piesaistīt investorus, un to vēlējās tieši arī privātais sektors. Visbeidzot, Eiropas komisija uh, īstenos ambiciozu programmu, lai investīcijas atbrīvotu no šķēršļiem un la radītu labāku uzņēmēju darbības vidi. Mēs raugāmies, kā, ar kādām problēmām saskaras līdz šim investīciju jomā dalība valstis. 26. novembrī pagājušajā gadā mēs pieņēmām plašu uh, pētījumu pārskatu par investīciju vajadzībām katrā dalība valstī. Eiropas komisija ir palā, sākusi darbu pie enerģetikas savienības, kapitāla savienības, mums ir cits iniciatīvas kas uzlabos uzņēmēju darbību un investīciju vīdu. 27. februārī EIP un Eiropas komisija publicējusi vadlīnijas, lai arī pašvaldības varētu efektīvi izmantot EFSI un ESI fondus. Šie abi instrumenti viens otru papildina. Tad vēl daži vārdi par manu vienu no kompetencēm Aprites ekonomika. Aprites ekonomika ir viena no komisijas desmit prioritātēm. Tas mainīs Eiropas Savienību beidzās izaugsmu nodarbinātību. Tas ir cieši saistīts arī ar enerģētiku un klimatu. Laikā, kad mums ir uh, jāsaskaras ar uh, recesiju, klimata izmaiņām, uh, ANO ir pieņēmusi atbilstīgus strateģiskus dokumentus un aprits ekonomika arī te var sniegt savu devumu. Pakotne par to mēs esam lēmuši, lai atbalstītu mazos vidējus uzņēmumus. Aprits ekonomika var ievērojami uzlabot Eiropas Savienības uzņēmumu konkrētu spēju. Eiropas Savienība jau ir pasaules līderis zaļajās tehnoloģijās risinojumos. Ja mēs vēl būtu resursu efektīvāki, samazinot mūsu atkarību no Uh, izējumateriāliem un cenu svārstīguma tirgus, tad mēs varam uzlabot vēl savu konkurētspēju. Uzņēmumi spēlēs ļoti svarīgu lomu aprīts ekonomiku apvārsnes 2020 investīcija Eiropas komisija jau ir investējusi 650 miljonus eiro inovatīvos projektos aprits ekonomikā divu gadu laikā. Tad komisija arī atbalsta ilgspējīgu infrastruktūras investīcijas. Uh, EPSI un struktūra fondu ietveros. Tad arī mēs raugām, kā mēs varētu izveidot arī um, platformu, kur sadarbotos EIB un Nacionālās bankas. Tad arī um, EPSI uh, resursa efektivitāte ir viens no mērķiem papildus esošajām Eiropas Savienības finansēm uh, atbalstām videi draudzīgus projektus, kā arī um, dekarbonizētos projektus. Tad vēl priekšsēdē daži vārdi par apvārsni 2020. Kā jau es teicu iepriekš, mēs visi zinām, ka Eiropa saskarās ar uh, lieliem izaicinājumiem, taču mēs zinām, ka eh, pētniecība attīstība ir nākotnes investīcijas, un tas ir arī Eiropas komisijas politikas stūrakmens. Mēs visi zinām, apvērsnes 2020 ir lielākā pētniecības programma. 77 miljārdi ir paredzēti šai programma. Pagājušajā gadā izmantojam 2,2 miljārdus, lai izveidot no EPSI, un dažu mēnešu laikā jau tas norādīja, ka mēs daudz vairāk varēsim investēt pētniecību attīstību nekā 2,2 mil miljārdi. Apvērsnes 2020 sasniedz sev noteiktos mērķus. Esam jau parakstījuši 7200 vienošanos. 12,6 miljārdiem eiro piedalās 31, tū, 31 tūkstotis šo dalībnieki. Tūkstoš trīssimts grantu vienošanās arī ir Eiropas pētniecības padomē. Operacionālajās programmās mēs arī ņemām vērā jaunākos datus, jaunāko informāciju no konsultācijām ar iesaistītajām pusēm, lai uh, varētu paredzēt nepieciešamo Eiropas pievienoto vērtību šajos projektos. Esošajā darba programmā 670 miljonu eiro tiks paredzēta industrijai, lai īstenot aprits ekonomiku, 139 miljonu eiro. Digitāliem projektiem. Uh, Apvārsnes 2020 ir ļoti pievilcīga programma. 84 tūkstoši projektu ir iesniegti. 246 miljārdi eiro Eiropas Savienības maksājumu. Tad eh, vidus termiņa apārsne 2020 pārskats arī norādīs uz to, kas mums būtu darāms, lai vēl uzlabotu šīs programmas darbību atlikušajā finanšu periodā. Mēs risināsim tāds jautājums kā Eiropas inovācijas padome, kuru mēs aicinājām arī mm, nāk klajā ar idejām atbalstīt uh, daudzsološākos inovatorus, tad arī saiknis starp digitālo uh, um, pasauli. kā arī nacionāli izvērtēt Eiropas Savienības programmas, atbalstīt uh, izaugsmi pētniecību, kā arī migrācijas aspektus analizēt priekšsēdētāji. Es te pielikšu punktu. Piedodiet, ka tik garīgi bija jārunā, bet nu, jūs jū pārziņā ir tik daudz jautājumu, ka mēģināju visu šeit nosegt. Paldies! Paldies, vicepriekšsēdētāja kungs, arī par jūsu horizontālo pieeju. Jūs eh, sadarbojaties ar eh, septiņiem komisāriem, tātad jūsu portfels ir ļoti plašs. Gribētu tagad dot vārdu kolēģiem, kas izsaka politisko grupu vārdā, varbūt neilgāk kā divas minūtes katram, un pāriem kolēģiem viena minūte, jo mums jau pietrūkst laika, un mums ir garš runātājs saraksts. Elerkungs, Tautas partija. Um, <clears throat> could you have the, here commissioner, it's hopefully not just... Jā, paldies problem with the two minutes is how to cover that. And problēma ar divām minūtēm, kā lai visu to pasaka. Principā te ir vienkārši jautājums par tērauda industriju. Runāt par tirzniecību. Šī salīdzinošā situācija ar Ķīnu eh, jāaplūko kopā ar ETS sistēmu. Jā, mēs gribam veicināt savu tērauda industriju, bet eh, ja šī darbība nevedas, tad izmaksas manā vēlēšana apriņķī apgabalā būtu ETS eh, izmaksas eh, tērauda industrijai miljoniem eiro un tad vairāk nebūtu iespēja jaunām investīcijām. Un tādā gadījumā darbība intensificēsies ASV, tad kāds ciet kopā šo principu par negodīgu tirzniecību un papildus slogu no ETS sistēmas. Par apvārsni 2020 un saikni ar EFSI es novērtēju jau izdarīto saistībā ar MVU instrumentu un to, kas jau darbojas, Bet ir viena lieta, kas no mana skatījuma ir nu, tāds izaicinājums, un tas ir eh, radošo nozaru kritērijs. Esam to pievienojuši un um, auto industrija, tērauda industrija, farmaceitiskā industrija, tās ir lielas un katrā ziņā mūs. Un tā tad būtu interesants jūsu skatījums, ko varētu darīt šajā jomā. Uh, Paldies, Van Brents kundze, SND grupas vārdā. Paldies par uh, to, ka pieskartīsies visiem šiem jautājumiem. Bet, uh, manuprāt, ir viena sarkanā līnija šeit, un tas nozīmē, ka mums ir jāmaina savu ekonomiku, jāinvestē tajā, un tādējādi vai nu tā būs ilgspējīga vai nebūs, un tādā veidā mums arī jātiec uz līdzsvaru. Uh, Šai ziņā FC iespējams nav mm, to lielāko izmaiņu katalizators, kā mēs to gribētu, bet nu, vismaz eh, padarīsim to par būtisku instrumentu, lai virzītos šajā virzienā. Un tas arī bija galvenais šai komitejai, tad, kad mēs sākām diskusijas par grozījumiem ziņojumā un mm, gal galā mums bija sarunas starp trīs institūcijām, lai panāktu rezultātu ilgspējības aspekts, ne tikai investēšana investēšanas pēc, bet lai mm, tiešām nodrošinātu, ka mēs to izmantojam ekonomikā. Un tā nonāk pie galveniem jautājumiem, jo mums ir ļoti grūti tagad eh, saprast, vai tas viss darbojās, vai mēs panācām rezultātu. Ir eh, citi eh, šajā komisijas mm, apstiprināto projektu sarakstā, vēl citi saraksti, uh, Uh, kas ir gatava, bet mums ir grūti izvērtēt, uh, kā EFSI ir izmantots. Uh, vai mēs varam gūt kaut kādu ieskatu, vai arī sabiedrībai tas ir pieejams redzēt, tātad kā šie projekti tiek vērtēti un kā šī scoreboarda kritērija plāksnē tas ir izvērtēts. Otrām kārtām efektivitāte šai komitejai ļoti svarīga. Un uh, īpaši saistībā ar maza izmēra projektiem, jo ir vieglāk investēt lielos projektos, bet ir daudz grūtāk eh, panākt, lai visi šie mazie projekti dalība valstīs darbotos. Un mm, tad eh, mans nākošais eh, jautājums, kā darbojas platformas sadarbība ar organizācijām, piemēram, energoefektivitāte Francijā, teiksim, vai mēs to varam izmantot jau citiem projektiem kā mm, tādu rezultātu. Uh, Un katrā ziņā gribētu gūt atbildes uz eh, šiem jautājumiem. Es atvainojos, ka pēc 15 minūtēm man jāskrien projām, bet mana asistenta uzklausīs visus jūsu atbildes. Paldies! Kalas skundze, Alda grupas vārdā. Paldies! Bija ļoti interesanti uzklausīt jūsu teikto. Runājot par eh, darba vietām un izaugsmi, lai to visu panākt, mums nepieciešama pētniecība un inovācijas. Mans jautājums ir ļoti konkrēts. Tad, kad Eiropas Savienība saskars ar visām problēmām, kādas šobrīd ir, migrācijas krīze un viss pārējais, tad mums ir eh, attiecīgi izmaksas, kas nāk ar to, kā jūs varat garantēt, ka šie līdzekļi netiek ņemti ārā no inovāciju un pētniecības budžeta. Paldies! Paldies. Margalo kungs eh, zaļo, pār, mm, zaļo vārdā. Paldies priekšsēdētāji. Paldies komisijai par sniegto informāciju. Paldies, ka esat eh, šodien mūsu sanāksmē. Man ir daži ļoti konkrēti jautājumi. Pirmkārt, sākšu ar vispārīgo jautājumu. Mēs eh, drīzumā sagaidīsim ziņojumu, bet kāds ir jūsu viedoklis par par hub eh, funkcionēšanu, vai mēķi tiek sasniegti. Un kā, kā iet ar šo portālu, vai arī tas eh, tiek izmantots, kā bija cerēts? Un tāpat kā jau tika teikts, kā iet darbs ar šo regulas rezultātu apkopojumu pārskatu? Kāds, kādi tur ir rezultāti? Es eh, nevaru runāt par eh, visiem šiem kritērijiem, bet par dažiem varu. Piemēram, ir biotehnoloģija projekts Spānijā. Tas ir eh, bijis pakļauts dažādām pārbaudēm. Jūs droši vien zinat par šo bainbāru lietu. Ir bijuši trīs uh, projekti Slovākijā, Nīderlandē un Vācijā, šoseja projekts 100 miljonu Nīderlandē un, piemēram, un šī visa nauda, kas tiek ieguldīta ceļos, autoceļos, vai tas atbilst mūsu kritērijiem, ja mēs skatāmies FC regulējumā par papildināmību? Piemēram, investīcijas naftas pārstrādē 30 miljonu no EFSI, lai būtu 200 miljonu atdevi. Nu, katrā ziņā šie ir piemēri, kas ļauj mums skatīties, kā reāli tiek izmantot FC kritērija. Un tagad vispārējais jautājums. Kāds ir šis eh, multiplikātora efekts? Ar šiem septiņiem miljārdiem, uz ko jūs atsaucaties, vai tas ir 15 reizes vai nē? Tā tad, vai ir 15 reizes šis multiplikātora efekts vai nē? Paldies! Silikjotis kungs, goja vārdā. Paldies, priekšsēdētāja, vicepriekšsēdētāja kungs. Mums ir nepieciešami jauni līdzekļi valsts investīcijām, lai veicinātu reāls ekonomikas attīstību. Tikai šādā veidā mēs varam iziet no krīzes un recesijas un panākt izaugsmi cilvēku labā. Tā vietā komisija diemžēl cenšas nodrošināt garantijas, lai samazinātu risku lielajām kompānijām. Komisija solīja paredzēt līdzekļus investīcijām, bet ko tā dara reāli dzīvē? Tā samazina līdzekļus esošajos eh, fondos. 16 miljārdi, piemēram, no strateģiskā ietvara, tie nāk no eh, Connecting Europe un eh, apvāršņa. Un ir pilnīgi skaidrs, ka šie līdzekļi aiziet galvenokārt Eiropas Savienības attīstītākajām valstīm un nevis tām valstīm, kuru uh, darbība ir sagrauta, ekonomika sagrauta taupības apstākļu un memoranda dēļ. Kā jūs varat izskaidrot sekojošo? 2016. gada 1. ceturksnī Kipra un uh, Grieķija nav bijusi iekļauta komisijas investīciju plānā, plānā. Kāpēc neviena programma nav iekļauta šo 42 infrastruktūras un infrastruktūru programmu vidū, vai arī šajās 80 programmās, apmēram, kas ir eh, MVU, tātad kāpēc eh, šīs valsts, kas tieši no šīs recesijas, kāpēc tās neko nepaņē, nesaņem? Kā komisija uh, atbalstīs šīs uh, valstis, kuras uh, saskārušās ar ārkārtīgi svarīgām būtiskām problēmām memoranda un taupības apsvērumu laikos? Borelī, kungs nākošais no FDD. Paldies, priekšsēdētāji! Divi detalizēti komentāri. Vicepriekšsādātāja kungs, jūs Runājot par eh, antidempinga pasākumiem, ņemot vairāk, ka komisija šķiet eh, virzās uz to, lai piešķirtu tirgus ekonomikas statusu Ķīnai, jūs zinat, ka šie pasākumi vairs nebūs eh, piemērojami. Vai arī tirzniecības jautājums tiks bloķēts. Es saprotu, kā varētu būt ieinteresētība mm, biznesa darbībā, bet nu, tas ir bīstam. Mazāk kā gadu atpakaļ mēs samazinājām apvāršņu programmu, lai finansētu FSI. Un daļa šo līdzekļu bija paredzēts, ka tas aizies maziem un vidējiem uzņēmumiem. Viens projekts no četriem apvārsnes 2020 ietvaros tagad uh, aiziet, nu, tā teikt, eh, MVU virzienā, tāpat laikā Itālijā, man šķiet, eh, varbūt uh, tikai puse, jo mums nepietiek uh, līdzekļu. Pat kaut gan mūsu uzņēmumi ir nākuši klajā ar izciliem projektiem. Mēs runājam par pusmiljārdu, tas nav pārāk daudz. Ja pusmiljārds aiziet no FC programmas, nopāršņu programmas, eh, lai finansētu MVU no FC, tad eh, jau vajadzētu cerēt, ka radīsies inovācijas. Eh, Tūlī momentā mums ir nepieciešama uzticības sistēma, kas ļautu ārvalstu investoriem um, nākt uz Eiropu. Ko jūs domājat par to? Paldies, INF. Ja Paldies, priekšsēdētāji. Jā, ir labi, ka mēs šodien esam sākuši dialogu par tērauda ražošanu, jo tā ir tiešām ļoti steidzam risināma tēma gan Eiropai, gan Eiropas tērauda industrijai, kas pašlaik cieši no dažādām grūtībām. Eh, pirmkārt, jācīnās ar antidemp, ar eh, dempingu un uh, no trešajām valstīm pie mums ienāk eh, ļoti daudz eh, eksportētā metāla, kas samazina mūsu kapacitāti, bet tas nozīmē, ka mums eh, tirzniecības aizsardzības instrumenti ir jāmodernizē, jo pirmajā solī būtu jārīkojas līdzīgi, kā to dara ASV aizstāvot savu ražošanu Un eh, šajā sektorā ir 100 eh, tūkstoši nodarbināto un 100% eh, reindustrializācijas kvota, acīm redzot, šī nozara būtu pelnījusi. Un kad mēs runājam par uh, tērauda industriju mums ir jāmin vēl kāda tēma, un tā ir komisijas enerģētikas stratēģija un energo nesēja cenas, jo ļoti daudzi uzņēmumi atstāja Eiropu tādēļ, ka ir ļoti dārgas elektrības izmaksas, ļoti daudzi ir veiksmīgi uh, eh, iedibināti iedibinājušies ASV, kur ir daudz zemāks vietas nodokļu un eh, lētāka elektrība un citu energo eh, nesē, elek, eh, citus energo nesē cenas. Vēl kāds jautājums, kas man interesē. Kad, ko jūs darāt saistībā ar blockchain technologies un kibernoziegumiem? Tas ir ļoti svarīgs jautājums nākotnēji kas eh, nepietiekam finansējot pakalpojumu industrijai var nodarīt ievērojamu uh, kaitējumu. Un par EFSI runātāji tiek pārtraukti, uzdodot savu jautājumu par FC. Now, colleagues, one minute. Tagad, kolēģi, viena minūte, vairāk nevarēšu dot, eh, Nika kungs. Bună ziua, domnule vicepreședinte. Uh... Paldies, eh, priekšsēdētāji. Divi jautājumi. Par tēraudu, paldies par jūsu stāstījumu. Presē ir rakstīts, ka uh, tiek darīts eh, pārāk maz un tas ir pārāk pieticīgi. Jūs, piemēram, runājāt par uh, antidempinga procedūru samazināšanu uz diviem mēnešiem, bet uh, divu mēnešu un viss, vai jūs domājat, ka tas ir tas uh, spēcīgākais lēmums? Rumānijas senāta pārstāv mums šeit ir klāt Rumānijā. Tātad, ko, ko tas nu, ko nozīmē šis Junker plāns 300 miljārdi? Ir eh, dažādi pārstāvji un bankas iesaistīti šajā projektā, bet nav valdības pārstāvju Neviens projekts nav apstiprināts Rumānijai. Kā tad Rumānija, lai eh, samazina šo atšķirību starp eh, sevi un citām valstīm? Lavandovska kungs nākošais. Paldies, eh, komisāra kungs, es augstu novērtēju jūsu veikto darbu saistībā arī ar FC. Būtu interesanti zināt, kāds ir FC projektu profils, runājot par risku un apvāršanu projektiem, un kāds ir šo projektu geogrāfiskais izkliedējums. Bet Ja mēs skatāmies uz Eiropas uh, biznesu vēlmēm, ko uzņēmumi vēlas, tad vienmēr šī saraksta sākumā ir uh, mazināt regulējošās uh, barjeras un neskaidrību, un tad nodokļu režīmi un energo resursu cenas. Tā tad, ja jūs gribat tiešām rēģēt uz mūsu nozaru prasībām, tad vajadzētu uh, nodrošināt labāk piekļuvu finansējumam, bet eh, šī regulējošā skaidrība ir vēl svarīgāka. Paldies, Blanko Lopes eh, kungs. Paldies, vice priekšnādātāja kungs. Mm, tērauda industrija ir apdraudēta, to apdraud dempings. Un uh, ir uh, valstis, kurās ir uh, vājš regulējums, mums ir nepieciešams uh, veikt pasākums. Es aicinu, es tiešām lūdzu jūs būt ambiciozākam, mums ir jāaizstāv uh, šī nozara padomē, rīt lūdzu pieņemiet lēmumu. Es aicinu uh, efektīvu deklarāciju ar iespēju pieņemt antidempinga pasākums, eh, ko varētu attiecināt uz Eiropas Savienības ār, eh, āriem robežām un noteikti ar importa cēnu eh, tēraudam, tērauda industrija ir ļoti būtiska daudzās valstīs. Manā valstī 66 tūkstoši strādājušie strādā šai nozirē, un tur ir miljoniem ieņēmumu no tās. Mums ir jāsāk pasākums veikt jau rīt, ja vien iespējams. Paldies! Debakera kungs. Divi ātri jautājumi priekšsādātāji. Varbūt komisārs varētu pakomentēt, kāda ir monetārās politikas ietekme uz uh, riska uh, profiliem izvēlētajiem projektiem. Un tas, ka šobrīd ir uh, procentu likme, de facto jau tuvu nulē, un Tas nozīmē, ka arī risks varētu, riska pārnes varētu notikt, un FC un ECB varētu iejaukties, un investīcija banka varētu iejaukties tālāk par FC konkrēti. Jūs teicāt, ka divas trešdaļas projektu ir tieši pētniecībā un attīstībā. Mums šķita, ka varētu būt tāda pārvirze no fundamentālās pētniecības uz pētniecību tuvāk tirgumu. Varbūt eh, jums ir kāda rādītāja, ja divi trešdaļas naudas aiziet eh, uz eh, pētniecību un uh, inovācijām, tad uh, cik konkrēti ir šajās tirgumtuvākajās uh, pētniecībās Kirsten Dārleņkundze? Paldies priekšsēdētāji, paldies komisijas vicepriekšsēdētājiem. Pretēji tam, kas tika teikts, es pozitīvi vērtēju šo rīcības plānu tērauda nozarē, tāpat arī iepriekšējo plānu šai nozarē, un Eh, cerams, ka tas arī konkrēti tiks īstenots, un es ceru, ka Eiropa padomē mūsu valstu vadītājiem būs iespēja spērt eh, tādus mm, izšķirošus soļus. Mums ir nepieciešama mm, kaut kāda kustība, notiek eh, tirzniecības instrumentu modernizācijas bloķēšana, un ir valstu valdības, kuras turpina uh, bloķēt šo mazāk maksājumu noteikumu, ieskait, ieskaitot arī uh, apvienoto karalisti. Ja apvienotā karalisti mainītu savu nostāju, tad viss šī pakotne varētu virzīties uz priekšu cauri mm, likumdošanas procesam, un tas ir ironiski, jo apvienoto karalisti ir vissmagāk uh, cietusī valsts tērauda krīzē. Mēs esam zaudējuši 6000 darba vietas uh, Ziemeļa austruma Anglijā. Uh, Tas ir vienkārši graujoši mūsu reģiona ekonomikai un tāpat laikā, un tepat ir jautājums. Tāpat laikā, ka mēs redzam, ka notiek uh, Eh, tāra dempings Eiropas ekonomikā ASV eh, veic antidepinga eh, pasākumus pret tēraudu, kas no Eiropas nonāk ASV. Pēdējā reize, kad ASV uzlika šādus aizsardzības pasākumus pret apvienotās karalistas tēraudu, toreiz tos atcēla tikai tāpēc, ka Eiropas komisija iejaucās. Vai jūs tagad pacelsiet šo jautājumu ar ASV varas iestādēm? Vai jūs pastāvēsiet, aizsargāsiet apvienotās karalistas tērauda industriju? Jo mēs manā partijā veicam ļoti ļoti smagu kampaņu, lai pierādītu, kāpēc būt uh, Eiropas Savienībā ir svarīgi mūsu tērauda industrijā. Un šis ir ļoti skaidrs piemērs, ka turoties kopā mēs varēsim aizstāvēt savu tērauda nozaru. Količeka kungs, mūsu jaunais loceklis, paldies priekšsādātāji. Man ir divi jautājumi. Pirmkārt, par eh, tērauda nozari. Pirms 20 eh, gadiem es vadīju nelielu tērauda eh, pārstrāles uzņēmumu Vitkovits, bet tagad šis uzņēmums Vitkovicā beigs darbu, un ir daudz citu uzņēmumu, kas nespēja vairs izdzīvot. Ir milzīgs bezdarbs, kas rodas no tā. Tālāk atjaunīgi energoavoti. Ilgspējīgi resursi un zemoglekļa ekonomika vai komisāra kungs varētu pastāstīt kaut ko par ūdeņraža eh, programmām, ūdeņraža izmantošana atjaunīgajā enerģijā, un eh, Polija ir ieviesusi eh, augstsprieguma transformators, un Čehijas republika domā par to, jo mums nav pietiekami līdzekļi, lai uzlabotu mm, elektrības sadals sistēmas arī pāri robežām. Ir noteikti maksājumi par kilovatstundu, un uh, kaut kas tāds arī tiek ieviest šobrīd Čehijas republikā. Mums ir izdevies uh, apturēt šo projektu. Ko jūs komisijā domājat par to? Vārds uh, nākošajam runātājam. Jā, paldies, liels prieks redzēt jūs uh, vicekomitejā. komitejā. Jūs runājāt par eh, komisijas vadlīnijām tērauda industrijas eh, nodrošināšanai, otrām kārtām par aprits ekonomiku. Tas ir viens no eh, svarīgākajiem komisijas prioritāriem jautājumiem šogad. Mēs jau šorīt uzsākām debats par to. Ir svarīgi nospraust mērķus tā, lai būtu stimuli uzņēmumiem veikt jaunas inovācijas un lai viņi tiktu aicināti izmantot materiālus jaunos veidos. Uh, Mēs eh, jau šorīt dzirdējām, tātad, ka uz to tiek likts uzsvers komisijā. Mans galvenais bāžu aspekts - inovāciju vīde Eiropā. Baidos, ka neesam pietiekami atvērti jaunām inovācijām, un tas attiecas uz eh, jauno uzņēmumu modeli. Kopīga izmantošana ir pilsētas, kuras, izmanto, kuras aizliedz Uber, taksiju un Airbnb darbību. Un, uh, tiek tā tad e, veikts e, jauns ietvers e, šai dalīšanās ekonomikā. Es domāju, ka mums tas ļoti svarīgi, lai mēs varētu saglabāt vietējo tirgu. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji. Uzdošu vienu jautājumu un tad neliels komentārs. Priekšsēdētāji. Jautājums ir par to, ko jūs jau teicāt, jā, ļoti daudz uh, skaitļu, simtiem miljardu un tam līdzīgi nevienmēr viegli visam izsakot. Man vajadzētu precīzāku lūdzu jūsu kādu dokumentiņu. Par FC nesakiet, ka viss ir internetā, jā, mēs to zinām, bet mēs gribam datus un izvērtējumu. Uh, Mums ir jāpieņem arī ar jums kopā būdžets, mums ir jāsaprot, vai pilsoņi tik tiešām redz, kādā virzienā vēlamies iet. Svarīgi tad ne tikai skaidri, bet arī izvērtējums par mm, pētniecības projektiem. Es domāju, ka mums jāatrod pareizais līdzsvars pretējā gādījumā Mm, finanšu schēmas beigās varētu būt arī novērojama pārāk liela fragmentācija starp uh, projektiem un resursiem, kas tomēr ir jāpārvalda un jākoncentrē. Par uh, MVU, ko teica arī Borelli kungs, no vienas puses jābūt selektīviem, bet arī dāsniem. Daudzi tiek līdz pirmajam fāzē, bet uh, uz nākamajām fāzēm vairs netiek. Jāatrod kādi privātie resursi un tam līdzīgi, bet, bet mēs nevaram nevaram aizmirst projektus, kuri pirmajā fāzē bija ļoti labi izvērtēti. Paldies! Paldies e, par to, ka devāt man vārdu, un paldies, vicepriekšsēdētājs, ka esat kopā ar mums. Es šodien lasīju jūsu interviju laikrakstā Galvenais ir eh, pievērst uzmanību privātiem investoriem. No been... Eh, Un Grieķijā nav neviena FC uh, eh, finansēta projekta. Vai jūs gatavojaties sākt pro, kampaņu par to, kas jau pastāv? Uh, lai MVU un privāti investori vispār uh, iegūtu kādu informāciju un interesi piedalīties uh, eh, EFSI izmantošanā. Vai esat publicējuši vadlīnijas par komplem, komplementaritāti starp EFSI, kohēzijas fondiem un struktūra fondiem? Un vai šāda papildināmība uh, ir pieskaņota tam, lai veicinātu inovatīvu bēgļu centru izveidi. Madam Werner. Herr Vizepräsident, ähm, noch ein paar Anmerkungen zu China. Ähm, ja, nedaudz par Ķīnu. Ķīnas ekonomikas eh, izplešanās daudzās jomās, ne tikai eh, tērauda industrijā, tā tad arī eh, saules paneļa ražošana tā tālāk. Es domāju, ka mm, ir slikti, ka mēs tikai reaģējam uz situāciju, nevis rīkojamies iepriekš, pirms problēma ir radusies. Un uh, ir svarīgi rīkoties tā, lai mēs varētu noturēt ražošanu šeit Eiropā. Un tādēļ ir jāpieņem tādi lēmumi, lai mums tiešām tiktu izveidota tāda koherenta, saprātīga rūpniecības eh, politika. Un tāpat laikā, lai mēs varētu eh, turēties pie šī 20% izmešu mērķa. Nu, bet runājot par tērauda rūpniecību, Vai mums ir iespēja, vai jūs esat kā komisija izmantojuši visas iespējas, lai palīdzētu uh, tērauda industrija, kas nonāks krīzes situācijā? Zoriņo kungs. Paldies. Uh, es sveicināts mūsu vidū, uh, viceprezidenta kungs. Jā, mums ir nepieciešams veidot eh, darba vietas, bet mūsu rūpniecība ir krīzes situācijā. Ja mēs skatāmies uz mūsu valstī veltītām uh, reformām, mums tiek prasītas dažādas struktūrālas reformas. Bez tām mēs nekad nespēsim uh, tik galā ar makro nelīdzsvarotību, kāda pastāv bet daudzas no šiem te uh, rekomendācijām tikai uh, šo līdzsvaru trūkumu stiprina. Mēs uh, neesam uh, pārgājuši uz tādu pozitīvu aburto izaugsmas loku, bet joprojām kuļamies pa uh, nabadzības pieauguma aburto uh, loku. Ko darīt ar tām rekomendācijām, tās ir pretrunā ar to, kas jāpanāk. Paldies un lūdzu jums laiks atbildēm. Paldies, paldies, cienījamie deputāti. Es domāju, ka ir vērts uh, sāgrupēt atbildes un jautājumus, jo laika pārāk daudz nav. Vēlētos sākt ar pateicību daudziem deputātiem, arī šeit klātesošiem. Mm, Spraki kundze un citi ir ļoti uh, palīdzējuši uh, sūtīt šo vēstījumu par to, kā tad FC vispār var izmantot, ko tas vispār, kā šis fonds dara, kā apvienot Eiropas Savienības fondus ar FC fondiem, jo mums vajag šādus vēstnešus visās valstīs, ne tikai valsts līmenī, bet arī reģionos. Un jūs paskatieties uz valstīm, kuras vēl nav FC sākuši izmantot Grieķija, Rumānija un Kipra. Varbūt vēl kāds, jo ir 22 valsts, kas jau izmanto EFSI. Mūsu pārstāvniecības eh, šajās valstīs arī aktīvi darbojas eh, šajā jomā. Mīgl, Migels, kas sēž šeit blakus man, viņš pagājušajā nedēļā bija Rumānijā, lai ar varas iestādēm apspriestu jautājumu par to, kā FC var izmantot, kā tam var piekļūt. Tur arī runāja ar bankām. Ja jūs palūkojaties uz savu kaimiņu valsts, piemēram, Bulgāriju, tur jau ir četras bankas, privātas bankas, kuras ir iegūšas līdzekļus no EFSI un tālāk uh, finanses MPU. Ļoti bieži vienkārši trūkst informācijas. Dažās valstīs iedvesmas un vēlmes trūkst projektus rakstīt. Bet ātrākais, ka izmantot FC, ir sūtīt vēstījumu bankām, ja gribat eh, labāk apkalpot savus MBU klientus, ir pieejams riska finansējums jūsu mājās, un privāta bankas arī dara savu darbiņu. Un tad mums, protams, ir vajadzīgi labi PPP projekti. Privāto publisko partnerību projekti, jeb tīri privāti projekti. Tajās valstīs, kas vairāk ir iegūšas, vienmēr ir atsevišķi cilvēki, kas ir ļoti interesēti EFSI izmantošanā. Un viņi arī nodod privātu sektoram uh, šo informāciju. Tā kā tas ir arī mūsu interesēs palīdzēt dalībvalstīm un arī reģioniem Es arī bieži apmeklēju dalību valstis, bet eh, arī uh, uzņemu cilvēkus no reģioniem un paskaidroju atkal un atkal, kā jūs jau var izmantot. Par tēraudu. Uh, the comments uh, when you say that we have to put our forces together. Nu, te ir svarīgi salikt spēkus kopā un pārliecināt dalību valstis ka ir jāmodernizē tiesniecības aizsardzības instrumentu pakotne. Esmu pārliecināts, ka jūs visi dosiet šo vēstījumu savām, nodosiet šo vēstījumu savām dalību valstīm, savām valdībām. Mums ir jāatceļ blokādi. Šajā situācijā ciet neatjaunosim savu stāvokli pasaulē jo dēmpings nav vienīgā problēma. Ja mēs sagat, salīdzinām mūsu industriju ar amerikāņiem, viņi ražo tēraudu ar energoefektīvākiem paņēmieniem. Mēs esam lūguši mūsu rūpniecībai investēt investēt attīstībā, tehnoloģiju modernizācijā. Mēs esam arī lūguši dalību valstīm nepiemērot eh, īpašos eh, enerģētikas nodokļus, bet ir daudz dažādu nacionālu patākumi, kas var eh, palīdzēt izlīdzināt situāciju. Levandovskungs teiktais. Jā, tas ir ļoti svarīgi, jo tāpēc es domāju, ka tas ir investīciju uh, Plāna trešais pīlārs, kas, manuprāt, ir vēl svarīgāks nekā pats EFSI. Tas nozīmē vienotā tirgus projekti, bet tas nozīmē arī norādīt, atklāt eh, barjeras atsevišķās dalību valstīs. Tā kā mēs palīdzam tās atklāt un noārdīt vienu pa vienai, vai vienu pēc otras. Nu, mums nav daudz laika iet detaļās par visu šo, bet centīšos virzīties tālāk. Um, it's only, not only steel, but the, uh, the same measures can be used to. Nu, ne tikai tērauda rūpniecība, bet arī citas energo ietilpīgas ražotnes. Uh, faktiski uz tām attiec tas pats, tā ka mums ir jāskatās vispār uz energo ietilpīgu rūpniecību, ne tikai tērauda ražošanu. Mums ir vajadzīga um, smagā rūpniecība. Kālas kundze teica, jautāja, kā mēs varam garantēt, ka uh, no zinātnes un pētniecības programmām netiks uh, noņemti līdzēkļi. Jā, nu tas ir visvieglāk nekā no citu citām infrastruktūras vai citām izmaksām, jo tās ir, nu, netaustāmas. Bet es domāju, ka šajā komitejā daudz cilvēku ir tādi, kur prioritātes izskatās nedaudz savādāks nekā tās ir atsevišķām dalību valstīm. Attiecībā uz konsultācijām tas darbojas jau diezgan labi, ir vairāk jau daudz pieprasījumu, divas trešdaļas no tiem nāk no privātu uzņēmumiem, kas grib konsultācijas par to, kā izmanto tējas fondus vai kā uzlabot savu projektu kvalitāti. tā kā eh, konsultatīvies projekts darbojas labi. Projekta portāls. Mēs to palaidīsim pēc pāris nedēļām. Kā jūs zinat, tad ideja nāk no investīciju baņķieriem, kas grib vairāk investēt Eiropas infrastruktūrā, bet uh, tas ir grūti tādēļ, ka trūkst pietiekoši kolektīvu projektu uh, un arī informācijas par tiem. Tādēļ kādēļ gan neizveidot šādu web platformu, uh, kur ir apkopot informāciju par projektiem. Un mums ir arī uh, līdzekļi, lai reklamētu šo portālu presē un tā tālāk. Tikko ieraudzīsiet, kā tas funkcionē, nododiet informāciju savām valdībām, savām pašvaldībām, saviem uzņēmējiem. Ja jūs gribat, lai labāk sadarbība notiktu starp ražotājiem un uh, finansētājiem, sūtiet mums savus projektus un mēs tos ievietosim portālā, kur investori to varēs apskatīt. Tātad uh goes the month what we look uh, because it depends. Nu, un jā, ko projektu da, nu, skaits jāpagaidām ir lieliem uzņēmiem, to ir vairāk uh, nekā MVU. Pētniecība, investīcijas apārsnī 2020. Esmu pārliecināts, ka 2,2 miljardi, kas tik pārcelti uz EPSI, dos daudz lielāku labumu kopumā nekā tikai 2,2 miljardi. Ja šie 2,2 miljardi aizietu tikai fundamentāliem pētījumiem, tad tie arī paliktu 2,2 uh, um, miljārdi, bet tagad tie tiek pielietoti paplašinot tirgus iespējas un tirgus vērtību. Uh, bet inovāciju uh, finansēšanas apmēri šobrīd ir augstāk, tā kā ir savas pozitīvās puses, negatīvās puses šai pieejai. ETS ir priekšlikums, par kur jūs zināt, ETS ir tieši saistīts ar tirdzniecību. Tātad, eh, jo vairāk šī tirdzniecība norīt Eiropas eh, līmenī, jo tīrāks ir gaiss, tā teikt. Un mēs varam ETS veidot dažādos veidos, ir arī citas eh, jomas, kurā to var darīt, to var darīt ne tikai tērauda industrijā, kas ir globālās, globāls konkurences apstākļos. Uh, Un ir arī citas eh, nozares eh, - keramika, celos, papīra rūpniecība. Tā kā mums ir jānonāk pie kompromisiem, un jums ar padomu ir jāizlem kāds. Varētu būt šis kompromiss. Eh, ar mērķi saglabāt smago rūpniecību Eiropā. Projek projekta ilgspējība. Par atsevišķu produktu kol eh, projektu kvalitāti es tagad nevaru īpaši runāt, jo ne jau mēs tos atlasījām. Mēs esam apsolījuši neiejaukties eh, projektu atlasē. Runājot par aptvērumu, par projektiem. EIB vēlāk mums e, atskaitīsies par savām aktivitātēm un sniegs mums pārskatu par e, kvalitāti un rezultātiem. Man liekas, ka ir par āgru vēl par to runāt, negribētu komentēt atsevišķus projektus. Nu, taisnīgums sadalījumā lielākie ja cēra izmantotāji, apvienotā karalists Itālija, un tad ir 22, cit, 22 valsts kopumā ir izmantojušas FC, un, un tāpēc es un viņš un cilvēki no EIB, mēs turam rokas uz pulsa, lai palīdzētu dalībvalstīm. Ja ir vajadzīga kāda informācija, jūs to saņemsiet, izmantojiet mūsu pārstāvniecības. Organizējiet dažādus pasākumus investoriem. Piemēram, Grieķijā es esmu ļoti priecīgs, ka mēs esam pastiprinājuši savu klātbūtni. EIB ir aizsūtījusi savus cilvēkus, lai palīdzētu uh, atrast projektus. Bet jākoncentrējas uz privātsektoru, nevis uz valdībām. Grieķijā, piemēram, esmu ticies ar uzņēmējiem, un ikreiz, kad viņi dzird, ka viņiem nevajag, viņi vienmēr pirmo reizi no manis uzzina, ka valdības atļaujas un atbalstu viņiem nevajag, lai saņemtu finansējumu no EFSI. Nu, lūk, tas arī nepadarīts darbs. Mums ir weblapa par EFSI, tur var atrast visus projektus. Un parasti reklamējot EFSI, Es parasti arī šos projektus izmantoju, parādot, ko citi dara, tātad eh, platformas. Ir kādas divas vai trīs platformas, tas ir pozitīvs izaicinājums. Ja man būtu vairāk laiks, varētu paskaidrot, bet es cenšos palielināt platformu skaitu, uh, jo tas ir vaids, veids, kā izmantot EFSI finansējumu, apvienojot uh, finansējumu un izmantojot mazākiem projektiem. Vadlīnijas par to, kā ES normas attiecas uz sadarbības ekonomiku. Es gribu būt pareizajā vēstures uh, pusē. Nu, tirgū šīs uh, koplietošanas ekonomikas uh, vai kolaboratīvās ekonomikas pakalpojumi parādās, un viņi paliks. Tie ir jauni biznesa modeļi. Ko mēs vēlamies nostiprināt jaunu izaugsmi vai veco konservatīvo vīdi. Tāpēc gribētu, lai dalībvalsts apsver, vai atsevišķu uh, regulējumu nebūtu jāgroza tādu, kas nogalina jaunās biznesa idejas. Monitoring politika un riska profils un monetārā politika, kas samazina EIB divi finansēšanas izmaksas. Tur es neko vairāk nevaru droši vien pateikt, tā kā te es arī apstāšos. Ja ir tālāk jautājumi, esmu vienmēr jūsu rīcībā un turpināsim sadarbību. Paldies! Paldies, vicepriekšsēdētāja, paldies par tik horizontālu pieeju. Jā. Jūs saprotat, ka mēs gribētu runāt par visiem jautājumiem, ne jau tikai FC, kas varbūt, protams, ir svarīgākais jautājums, bet arī vienkāršošana, tērauda industrija, āpārsnes 2020 ETS un Ķīna tirgus ekonomika, ASV konkurence un tā tālāk tā joprojām. Absolūti nepieciešams vēlreiz ar jums būs satikties, lai mēs varētu pabeigt šo smago darbu. Liels paldies par to, ka ieradāties. Paldies par diskusijām. Uh, dear colleagues, we go to the, to the next uh, topic on our agenda. Un tagad nākamais, astotais darba kārtības punkts vienotā tirgus pārvaldības instrumenti, uzņēmumu un nozaru darbības atvieglināšana. Tiešām ļoti interesanti atvieglot mūsu uzņēmumu dzīvi. Tas nemaz nav tik vienkārši izdarāms easy life for, for our business and industries. Uh, the presentation will be given by director. Uzklausīsim Valentīnas Supertī, Eiropas komisijas uh, DigiGrow direktores uzstāšanos. Mēs, protams, dzirdām, runājam par konkurētspēju, investīcijām, izaugsmi un nodarbinātību. Tad, nu, tiešām esam ļoti interesēti dzirdēt jūsu uzstāšanos. Lūdzu. Liels paldies, priekšsādētāji kungs. Labu pēcpusdienu visiem. Esiet sveicināti, gudētie dāmas kungi deputāti. Tas, nu, tas tiešām ir ļoti liels gods un prieks būt šodien jūsu komitejā, jo īpaši pēc uh, tik augstas uh, Eiropas komisijas amatpersonas uh, uzstāšanās. Man nu, tiešām ir jābūt uh, uzdevuma augstumos. Nu ko? Pavisam īsi iepazīstināšu, kas ar sevi. Mani sauc Valentīna Superti. Superti, esmu DJ Ground direktori strādāja pie jautājumiem, par kuriem runāsim šodien. Vienotā tirgus rīki, Lorāns Derīšmo, mana kolēģe, ir atbildīgā nodaļas vadītāja. Kādēļ, kādēļ man ir tāds prieks būt šeit jūsu vidū? Nu tieši uh, tā iemesla dēļ, to vārdu dēļ, ko jūs tikko izrunājāt priekšsēdētāja kungs no vienas puses, protams, ka ļoti svarīgi tas, ka vienotais tirgus, kas ir motors, lai veicinātu izaugsmu nodarbinātību Eiropā, lai šis vienotais tirgus uh, darbotos efektīvi un lai tas arī darbotos ļoti vienkārši, protams, ka vienkāršāk to ir pateikt nekā izdarīt. Mēs gribētu jūsu atbalstu, lai jūs varētu arī informēt savus vēlētājus par šiem rīkiem. Tagad Eiropas komisijā ir vairāki rīki, kuri kalpo šim mērķim - padarīt uzņēmējiem dzīvi vieglāku, īpaši izcēlu, izceļu MVU, mazos uzņēmumus un Eiropas pilsoņus. Nu par ko mēs šeit runājam? Mēs šeit nerunājam par uh, klasisko iekš, iekšējā tirgus likumdošanu, te mēs nerunājam par kaut kādu medicīnas ieroču direktīvu, par rotaļlietu drošības direktīvu un tā tālāk. Par šiem likumdošanas aktiem, ko mēs visi zinām, tas nav arī par uh, juridiskiem īstenošanas procesiem. Nē, mēs šeit nerunājam par uh, kaut kādiem procesiem, ko varētu uzsākt komisija pēc tam, kad ir pārkāpts likums. Mēs nerunājam šeit tātad par pārkāpšanas procedūru, nē, mēs šeit runājam par praktiskiem rīkiem, kas ir uzņēmumu rīcībā, kas ir pilsoņu rīcībā, lai varētu uz vietas darbināt efektīvi vienoto tirgu. Es nevēlos jūs nogarlaikot, vēlos tikai izcelt, par kādiem rīkiem mēs runājam. Vispirms ir pilsoņu informēšana. Informēt pilsoņus par piemērojumiem vienotā tirgus noteikumiem Eiropā. Tad mums ir arī Year Europe padoms kur tiek eh, sniegta vienkārša informācija visās valodās. Eiropas pilsoņiem atkārtoja vēlreiz, mēs īpaši koncentrējamies uz mazajiem uzņēmumiem, kuriem nav eh, pietiekami līdzekļi, lai iepazītos ar likumdošanu noteikumiem, mēs sniedzam šo rīku, lai varētu vienkārši uzņēmumi saņemt informāciju par to, kā darbojas uh, vienotais tirgus tālāk. Mēs runājam par to, ka ir jāsavieno dalībvalstu iestādes ar komisiju, tad, kad tiek īstenota likumdošana. Kas ir šis dzīvnieks? To saucam par IAMI. Informācijas pārvaldes sistēma. Tā ir mūsu datu bāze. Tā ir datu bāze, kas tiek izmantota uh, lai uh, um, īstenot dažādas direktīvas, pakāpenu direktīvu, nosūtīto darbinieku, direktīvu, kultūras, uh, um, priekšmetu direktīvu un tā tālāk tā joprojām. Tātad runa ir par tādiem informātikas rīkiem, kuru mērķis ir apmainīties arī informāciju starp atbildīgajām iestādēm un komisiju. Treškārt, un to jūs jau droši vien zinat, ja nē, tad es jūs iemāc, jums iemācīšu solvit. Kas ir solvit? Solvits ir tīkls vēlreiz starp no vienas puses dalību valstu iestādēm ko, un komisiju. Solvit mērķis ir um, mēģināt atrisināt strīdus, skatījumā ir kāda problēma attiecībā uz iekšējā tirgus likumu, ko mēs darām. Mēs saņemam caur solvitu sūdzības un tad nodrošinām, lai tad, piemēram, Polija un Vācija uh, sazinātos, lai abas ab, valstu iestādes varētu atrisināt šo problēmu savā starpā, lai nebūtu jāuzsāk kādas formālas procedūras. Uh, šīs sistēmas mērķis ir atrisināt tādā veidā neformāli strīdus. Tālāk mēs runājam pār šo scoreboard, tas ir mehānisms, kur mēs veicam salīdzinājumus. Skatāmies, kā dalība valstis progresējušas iekšējā tirgus īstenošanā, lai mēs zinātu, kurš tad labi strādā, kurš mazāk labi strādā vienotā tirgus kontekstā. Un tagad pavisam īsi, jo būs arī video. Varbūt tur mēs vairāk uzzināsim vizuāli par visu to, ko es um, tagad stāstu. Mans pirmais vēstījums jums būtu tāds, ka mēs komisijā un arī dalību valstis ļoti labi apzinās, ka šie rīki strādā ļoti labi Ļoti labi strādā šie rīki. Bet par šiem rīkiem jāinformē vēl vairāk, tādēļ mēs esam arī šeit jo mēs ceram, ka jums ir tik daudz kontaktu, jūsu vēlētāju ir tik daudz, un jūs varētu noteikti izplatīt informāciju par to, ka šie rīki ir pieejami. Un tad pavisam Nedaudz vēlos izcelt arī to, ka patiesībā šie rīki ir ļoti liederīgi tad, kad uh, runa ir par svārīgām komisijas iniciatīvām - digitālā tirgus uh, stratēģija, vienotā tirgus stratēģija. Kādēļ? Tādēļ, ka daži no šiem rīkiem var daudz uh, palīdzēt, tad, kad mēs runājam par to saucamo digi Digital Single Gateway. Vienoto tirgu un arī pie šī punkta komisija izstrādā Solvit. Cita starpā arī ir minēts vienotā tirgu stratēģijā. Solvit arī parādās konkurētspējas padomas secinājumos pagājušā gada beigās. Uh, Mūsu izaicinājums šeit ir uzlabot un vēl vairāk stiprināt solvit izmantošanu. Tas ir ļoti draudzīgs veids, lai uh, darbinātu vienoto tirgu, izvairoties no smagām, garām procedūrām. Lūk, Nu, tad es domāju, kā te arī pielikšu punktu. Ar jūsu atļauju tad mēs varētu noskatīties šo video. Nu, bet, ja būs jautājumi, mums būs prieks mēģināt atbildēt. Un tiešām palīdziet, o, izplatiet informāciju par šiem rīkiem. Paldies! Aicinu tagad noskatīties video.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 That's all. Okay, now I will open. Uh... Paldies, tagad uzklausīsim jūsu jautājumus un kol, uh, komentārus. Vai kādam ir kas sakāms? Rūbikungs. Minisings. Uh... Jā, liels paldies. Mums ir sehr wichtig, dass wir mit den Bürgern. Es domāju, ka mums ir ļoti svarīgi labāk komunicēt ar iedzīvotājiem. Uh, Es gribētu zināt, vai ir kaut kāda statistika, varbūt sociālajos mēdījos, cik bieži ir apmeklējumi vai ir kāda statistika, cik ieinteresēti ir iedzīvotāji. Nu, kurās valstīs varbūt vispār netiek izmantot šis portāls, vai ir šāda uh, informācija, jo, piemēram, mēs uh, arī mēģinājām veikt pētījumu uh, par šo ļoti vertikālu um, um, struktūru mm, un kā tās savā starpā komunicē vai nekomunicē. Paldies, Količaka kungs. Paldies. Ļoti vienkāršs jautājums. Cilvēki bieži sūdzas par eh, administratīvo slogu, ka tas ir pārlieku smags. Jā, tas eh, tāds nevajadzīgs administratīvais sloks. Vai jūs eh, veicat kādus pasākumus, lai mazinātu šo administratīvo slogu? Very much, colleague. Paldies. Kelī kungs nākošais. Jā, eh, Eiropas institūcijas ir ļoti slikts eh, publicitātes eh, aģents, jo vienmēr saņem ļoti daudz kritikas un lielā mērā uz šo kritiku netiek atbildēts vai arī nezinām par šīm atbildēm, tā ka mums pašiem ir kaut kā jārūpējas par visu šo komunicēšanu un tāpēc es pozitīvi vērtēju to, ka bija šī filmiņa kura eh, nedaudz vismaz izgaismo to darbu, ko dara Eiropas Savienība, un es gribētu redzēt vairāk šāda materiāla. Eh, un arī eh, runāt par solvit. Tad, kad mēs skatāmies uz kopsavilkuma rādītājiem, tad, jā, varam redzēt, ka tas palīdz ļoti daudziem cilvēkiem, bet cik daudz cilvēku vispār zina par tā eksistenci? Mums jāpārdomā, kā šo informāciju sniegt tālāk. Viena lieta ir uztaisīt jauku video filmiņu, un cita lieta ir uh, informēt, lai cilvēki vispār zinātu par to, kādi ir plāni. Uh, tālāk uh, virzīties pēc šī pirmā soļa, lai varētu cilvēks informēt par reāliem faktiem tā vietā, ko mēdījos bieži vien tādā ļoti fiktīvā veidā safabricēt ziņo par Eiropas Savienību. Paldies! Vai ir vēl kāds, kas vēlas izteikties? Mm, arī man ir tāds vispārīgs dabas jautājums. Komisārs Barņē pirms vairākiem gadiem, nu, šķiet kādiem septiņiem gadiem sāka savu darbu Eiropas komisijā un bija tāda ideja par 12 uh, pasākumiem iekšējā tirgu, jo šodien mēs runājam par uh, vienoto tirgu, par vienotā tirgus pārvaldību. Un mēs te neskaram reformas dalību valstīs. Mēs runājam par vienoto tirgu un Tas bija tāds Barņē, komisāra Barņē, tāds uzsākts projekts. Vai jūs varētu pastāstīt, kuri no šiem 12 aspektiem interesē jūs jūsu ziņojumā, jo mm, tie bija ļoti atšķirīgi intelektuāla īpašuma tiesības, un nu, tur daudz jautājumu bija minēti, un komisārs, kad viņš noslēdz savu darbu komisijā, uh, Viņš teica, ka principā ir ļoti grūti atbildēt, eh, bet mums ir interesanti. Jo jautājums ir vienkāršs. Kādā pozīcijā esam runājot par eh, šīm 12 eh, darbībām vai pasākumiem virzoties uz vienoto kopējo tirgu? Un mēs pirms septiņiem gadiem konstatējām, identificējām apmēram 150 iztrūkstošos elementus vienotā tirgū. Tad kāds ir skatījums no jūsu perspektīvas? Jo runa ir par uh, uzņēmumiem un uh, par to, lai padarītu uh, dzīvi vienkāršāku. Varbūt tas viss ir, varbūt jūs varat atbildēt vēlāk, ja jautājums par sarežģītu. Labi, tad eh, sāksim, uzklausīsim jūs atbildes un komentārus. Paldies, jā, tas demonstrē, ka tēma ir eh, interesanta un būtiska. Eh, starp citu, paldies par jautājumiem, centīšos atbildēt. Tātad centīšos pēc iespējas labāk atbildēt. Runājot par cipariem, par rādītājiem. Paldies, ka uzdevāt šo jautājumu, jo mēs zinām, ka šie instrumenti ir ļoti veiksmīgi un varu arī jums pēc šīs sanāksmes nodot visu atbilstošo informāciju. Rādītājs, piemēram, var pastāstīt, ka 22 tūkstoši pieprasījumu bija, un Solvit eh, atrisināja vairāk kā 2200 lietas, kā MI eh, pieļāva vairāk kā 10 tūkstoši informācijas apmaiņas veikt. Nu, tātad tie ir tādi daži pamata cipari, un tie demonstrē, ka šie instrumenti visā visumā ir veiksmīgi, un it īpaši tie parāda, ka uh, Ja pilsoņi vai uzņēmumi to lieto, tad šīs apmierinājums ar instrumentu ir augsts. Tātad tas arī ir mūsu izējas punkts. Tāpat laikā, un tas saistās arī ar jūsu jautājumu. Ir sakojušas izaicinājums ir vairāk, bet, uh, nu, es te varbūt izdalīšu divus. Pirmkārt, jā, instrumenti ir uh, veiksmīgi tad, kad tie ir zināmi, pazīstami, bet tad nākamā lieta, cik daudz pilsoņi Eiropā reāli apzinās par šiem instrumentiem, un mums ir jābūt godīgiem. Jābūt godīgiem pašiem pret sevi un jāsaka, ka jā, joprojām ir daudz darāmā. Eh, jūs ļoti atbilstoši norādījāt, ka nevar visu atrisināt ar videofilmijas palīdzību. Noteikti nē. Eh, to pieņemam zināšanai un ir eh, mums visiem skaidrs, ka parādot video materiālu jums, kā komitejai, ļoti būtiskai parlamentu komitejai, tas ir ļoti svarīgs elements daudzās darbībās, kuras mēs plānojam veikt, lai uzlabot šo informētību, mēs jau esam apmeklējuši IMCO komiteju un Juri komiteju. Tāpat arī ENV komiteju un jūs, un daram, ko varam, un uh, esam arvien apmierinātāki. Un, protams, ka te ir runa par šo multiplikātoru efektu. Tas uh, nesat tikai jūs un jūs kolēģi, bet tās iespējas, kādas jums katram ir, nodot informāciju tālāk. Un eh, tāpat arī komisijā jāstrādā vairāk iekšēji, ar ko, ko es ar to domāju, jāoptimizē eh, visa šīs lietas, šī instrumenti, tā tad eh, jākomunicē uz ārpasauli, jādomā varbūt modernāk un nu, uz nākotni vērstāk nekā varbūt tas līdz šim ir bijis, izmantojot sociālos mēdījus, vairāk kā daram tagad. Uh, jo ir eh, cilvēki, es skatos pats saviem bērniem, kas eh, to vien dara, kā darbojas sociālajos eh, medijos, tātad tur ir liels potenciāls un nākamais elements, kas saistās arī ar šo vienkāršošanas domu. proti integrēšana, dažādu mums, mūsu rīcībā esošo instrumentu integrēšana, lai tas vēstījums, ko mēs dodam, būtu vienkāršāks, tiešāks, saprotams pilsoņiem, uzņēmumiem. Un tas lielā mērā saistās ar šo cīs vienu no vadošajiem priekšlikumiem par digitālo vienotā tirgu stratēģiju un uh, Uh, komisāra Bienkovska, man liekas, arī minēja, tad, kad viņa bija šeit, lai paskaidrotu savu veikto darbu, un uh, tad bija runa par šo Digital Single Gateway, jūs zinat, ka mēs strādājam pie priekšlikuma, kurš ir ārpus manas uh, kompetences sfēras, tā ka es pilnībā nevaru par to atbildēt, bet mēs strādājam pie priekšlikuma, lai nodrošinātu to, ka informācija, ko mēs sniedzam uzņēmiem un cilvēkiem no komisijas un uh, arī šie piekļuvas punkti uh, pilsoņiem un uh, uzņēmiem dažādiem instrumentiem, lai tie būtu pēc iespējas integrētāk un vienkāršāk. Citiem vārdiem sakot, mēs strādājam pie viena ieejas punkta vienota tirgus nolūkos. Un es ceru, ka uh, Eh, tādā veidā daļai esmu atbildējis uz jautājumu par administratīvo slogu. Un vēl viens moments, ko gribētu izgaismot. Tas bija Rubikungs, eh, kurš to uzdeva par. Eh, un paldies par šo jautājumu, jo mēs tagad sākam nu pat pie tā strādāt. Tas ir strateģiskais pielietojums tā informācija, ko saņemam, jo Ar šiem instrumentiem mēs saņemam informāciju, mēs varam novērot, varam izdarīt uh, salīdzinājumus un varam izdarīt secinājumus un mācīties. Izdarīšu, piemēram, piemēru Solvit. Šis neformālais strīdu uh, risināšanas mehānisms, tas ir darbs, kas turpinās. Nevis tā, lai procesi ietu paši par sevi un, un viss, bet esam sākuši vākt informāciju par to, kas notiek Solvit, lai mācītos, lai iegūtu sistēmiskāku informāciju par to, kas notiek ar šiem, šīm struktūrētajām lietām, struktūra elementiem, kas ir svarīgi Eiropas Savienības niekšā tirgus funkcionēšanai. Un tālāk par eh, par šīm 12 darbībām. Tātad eh, šīs 12 eh, rīcības, darbības otrā no 12 ir uh, izpildīta, tā man te ir rakstīts priekšā, un jā, prioritāte tagad ir piešķirta iekšējā tirgus, uh, vienotā tirgus stratēģijas izpildē. Nu, stāsts te ir tāds, ka Barņēkungs sāka savu darbu tajā laikā, kad viņš bija atbildīgs par uh, vienoto tirgu, un Tajānī bija atbildīgs par rūpniecību. Viņš sāka tiešām šo vienotā tirgus aktu tā priekšlikumus un Tad, tā kā tika sapludināta iekšējā, agrākā iekšējā tirgus daļa ar eh, rūpniecības daļu mm, vienā portfelī līdz ar Junkera komisiju, tad tagad eh, svarīgākais eh, politikas dokuments ir vienotā tirgus stratēģija un Tas ir dokuments, ko mums vajadzētu tagad uzskatīt par atsauces eh, punktu politikas jomā un, kā komisāra Bienkovska arī ir teikusi, arī šīs komitejas priekšā, ka ir trīs galvenie mērķi, ka mēs tagad padziļinam un sasniedzam, nodrošinam iekšējā tirgus eh, sasniegšanu un eh, otrām kārtām radam labāks iespējas uzņēmējiem un pilsoņiem, un nākamais tā ir ekonomikas un uh, rūpniecības modernizācija, arī tas ietilpst vienotā tirgus stratēģijā, bet uh, nākamais un vēl svarīgākais punkts, kas uh, ir saistīts ar visu, tas ir reālā darbība īstenošana uz vietas. Es ceru, ka esmu pateikusi kaut ko noderīgu. Thank you um, very much, Madam Deira. Liels paldies jums, direktors Kunze. Esam sazinājušies ar eh, izaugsmas ģenerāla direktorātu. Tiešā netiešā veidā paldies, ka bijāt pie mums, paldies par jūsu atbildēm un par jūsu prezentāciju, par jūsu video materiālu, lai eh, veicinātu eh, informācijas izplatību un lai dzīve būtu vieglāka uzņēmumiem un individiem un cerams, ka arī darbs virzīsies uz priekšu DG Grows, tā ka paldies jums vēlreiz. Tā esmu es, kas jums pateicis par uzklausīšanu un paldies, ka veltījāt laiku. Mūs uzklausīt vienmēr būsim jūsu rīcībā. Paldies, kolēģi, un tagad Industry 4. Dot, tātad rūpniecība 4.0. Jana Smita prezentācija. Eh, stratēģijas un novērtēšanas pakalpojumu centra pārstāvs. Šis pētījums to eh, prasīja veikt itri koordinātori 15. gadā, un eh, mērķis ir identificēt galvenās prasības, kas jāizpilda, lai uh, Industrija 4.0 varētu būt veiksmīgs un lai varētu īstenot pasākumus publiskā sektorā, lai veicinātu uh, Industrija 4.0 attīstību. Uh, Tātad eh, industrija 4.0, mēs dzirdam daudz par šo iniciatīvu un eh, sākumā gribu aicināt eh, direktoru kungu, tātad definēt problemātiku, kāda ir situācija, kur atrodamies, ko tas nozīmē un kādā virzienā mums vajadzētu doties no šī industrija 4.0 viedokļa, jo mēs, protams, gribam būt absolūtie līderi. Vārds jums, uh, Smita kungs. Hello, can you hear me? Sveicināti, cerams, ka jūs mani dzirdat, saka runātājs. Jāsameklē vajadzīgais attēls slaidā. Nu, lieliski, te nu mēs esam. Liels paldies! Kā es saprotu, laiks ir ierobežots šai prezentācijai. Tādēļ runāšu par lietu. Un ieskicēšu to, kas mūsuprāt ir galvenās problēmas, un lai paliek laiks jautājumiem. Protams, kā ziņojums pats ir eh, detalizētāks nekā mēs varēsim prezentācijā aptvērt. Prezentācijas mērķis ir informēt. Eh, nu, mēs apstīsimies mērķus, policijas kontekstu, kādēļ vispār ir eh, viss šis industrija 4.0, galvenie tirgi, tirgu stratēģijas Un tālāk tehnoloģiskās pārmaiņas, sociālās pārmaiņas, biznesa modeļu maiņa, tie ir ļoti svarīgi punkti. Un skatīsimies, kā tas viss ietekmē rūpniecību. Un cik tā tas šobrīd ir nosakāms. Tālāk izvērtējums un pēc tam zinām ietekmas politiku. Šodienas mērķi būt spējīgiem ietekmēt industriālās politikas debatas, kas noteiks nākotni, fokusējoties uz eh, digitālām tehnoloģijām un industriāliem produktiem un pakalpojumiem. Eh, un te tieši digitālais aspekts spēlē svarīgu lomu. Kas ir industrija 4.0? Ar ko tas ir saistīts ar tehnoloģiskām, sociālajām un biznesa modeļu maiņām? politikas konteksts. Industriālo politiku mēs esam izanalizējuši visos virzienos, tas tiek darīts pēdējos 60-70 gadus visādās pakāpēs. Um, uh, 70 gadu periods ir raksturojams ar mērķētām stratēģijām, selektīvām mērķētām stratēģijām, Tālāk ir eh, centieni radīt labvēlīgu vīdi, un industrijai kopš 2000. gada pilnīgi jauna pieeja parādās. Ir noteikti dati šajā ziņojumā, kas parāda, ka ir lielas atšķirības dažādās valstīs, runājot par rūpniecības īpatsvaru uh, ekonomikā un uh, šo industriju norietu. Industrija 4 ir uh, uz, ir uh, ražošanas organizācija, kas balstās uz uh, autonomi komunicējošiem rīkiem vērtību ķēdē. Un šīs uh, eh, kompjūtera vadāmās sistēmas uzrauga fiziskos procesus un tā tālāk. Un ir diezgan izaicinoši priekšnoteikumi, piemēram, standarti, darba procesi, organizācija, noteikti projekta pieejamība, jauni biznesa modeļi, drošība un intelektuālā īpašuma aizsardzība, profesiju attīstība, strādājo, strādājošo vai darba spēku pieejamība. Tātad vesels tāds lietu kokteils, par ko var runāt. Un svarīgs ir arī uh, eh, attiecīgo terminu lietojums - Internet of Things, Internet of Services un Industrial Internet. Un ir jābūt skaidrs, kādas ir atšķirības starp visiem šiem minētiem. Vadošā tirgus stratēģija. Tas ir svarīgi, lai attīstītu nozares. Uh, attēlu un varētu izdalīt biznesa procesus, kas noved pie inovācijām. Tas e, caur tīklošanos e, un attiecīgām tīmekļu vietnēm palīdz koordinēties starp e, biznesiem, bet tas nav tik viegli. Tas notiek dažādās produktu dzīves ciklos, dažādās uh, produ, vērtību ķēdes stadijās un posmos un dažādās ražošanas sistēmās. Un svarīgi ir integrēt MVU šajos vērtības tīklos. Vadošā tirgus stratēģija ir saistīta, kombinēta ar vadošā piegādātāju un whale, were, um, well, business... Ļoti daudz uzņēmēji saprot tehniskos izaicinājumus, bet eh, daudz nedaudzāki atzīst, ka ir gatavi uh, reorganizēt to patiesībā. Ir arī dažādi viedokļi nozarē par to, cik lielā mērā tas ir nepieciešams un nav īsti arī atbilžu šo jautājumu, kādēļ šāda viedokļa dažādība. Ir arī tādi svarīgi izaicinājumi, kas ir saistīti ar digitālo drošību, intelektuālā īpašuma aizsardzību, personas datiem, privātumu, uh, sistēmu sadarbspēju, vidas aizsardzību, drošību un veselību, un arī izmaksas, kas ir saistītas ar šo jautājumu risinājušu, risināšanu. Situācijās sarežģoties, izmaksas pieaug. Politiskās, ins, publiskās institūcijas ir izveidotas daudzās valstīs, lai nodrošinātu kiberdrošību un arī Eiropas Savienībā pastāv uh, plašs ES uh, atbalsts EU e un e, dalībvalstu līmenī, bet vēl daudz ir darāmā. Tagad runājot par, e, par sociālajām pārmaiņām. Jā, nu. Nozara diezgan vāja, nozara diezgan vāja izpratni par šo tēmu un MVU ir mazāk pozitīvi noskaņoti nekā vidēji lielākas un li vidējas un lielas firmas. pastāv vēlēšanās plaisa pielāgoties digitāliem vienotiem tirgum, un ir arī uh, prasmju plaisa. 2020. gadā būs nepieciešama 825 digitālie speciālisti, lai varētu realizēt um, digitālo vienoto tirgu, un eh, nākotnē prasības tikai pieaugs. Ir jāveido eh, jauna darba fronte, eh, lai varētu īstenot Industry 4, lai veidot jaunas pieejas izglītošanai, lai varētu nodrošināt nozari ar attiecīgiem speciālistiem. Un pašlaik sadalījums starp speciālistiem ir ļoti neviendabīgs Eiropas Savienībā, un caur imigrāciju var atrisināt uh, šos te nepietiekamās prasmes pārklājumu atsevišķās valstīs. Ir izaicinājumi VU, kas piedalās eh, industrijai 4, tas ir saistīts ar izmaksām, riskiem, samazinātu elastību un stratēģisko neatkarību. Vācijā eh, kā pētā, tika pētīti tūkstots uzņēmumi ar eh, apgrozījumu lielāku par 500 tūkstošiem līdz 125 miljoniem un 35% e, e, MVU digitālās tehnoloģijas nekādu īpašu lomu nespēl, nespēlē un 52% tikai nelielu. Un svarīgi ir, lai ES industrija paliktu konkurētspējīga ar citām pasaules daļām, kā ASV, Ķīna, Dienvidkoreja industrija. Četri pieejas ir jāpieņem nozarēs, kur e, šāda pieeja, pieeja tālāk ir pavirzījušies konkurenti. Un novērtējums. Industrija 4 pārstāv lielu potenciālu ieguvumu industrijas attīstībā, bet tas rada arī izmaksas, riskus un apdraudējums. Būs zaudētāji un uh, ieguvēji, un process turpināsies 10-15 gadus. Polit politikas ietekme un sekas. Pirmkārt, eh, šeit tā visā ir paneiropas aspekts, institīvas eksistē ES līmenī, un tās ir veiksmīgas. Atsevišķas members eh, dal, dalībvalstīm arī ir jāizvērtē savu politiskā nostāju, ņemot vēlā pašu uh, industrijas realitāti un mērķus. Un lielākās eh, plaisas, kādas eksistē, pirmkārt, politika nevienmēr ir koordinēta ap eh, precīzi mērķētu uh, iznākumu. Tā ir fragmentēta, un tā cenšas izmantot tehnisko pētījumu uh, pusi, uh, neņemot vērā cilvēku faktorus un citas lietas. Uh, I've, I've, um not done the subject too much injustice. Nu, es, eh, protams, varbūt netaisnīgi izturējos pret šo brīnišķīgo ziņojumu, eh, izskrienot cauri tikai eh, galvenajiem punktiem, bet tagad labprāt atbildētu uz jautājumiem. Your... Paldies! Paldies par prezentāciju! Saņēmu arī šeit uh, failu un jūsu prezentācijas dokumentus. Mm, to var dabūt gan šeit, gan arī internetā. Visi var iepazīties ar šo dokumentu. Količekungs. Lūdzu, vārds jums. Paldies. Liels paldies. Ceturtā rūpniecības, rūpnieciskā revolūcija. Nu, tas ir uh, industriālās pasaules mērķis tuvāko gadu laikā, taču nu, tur ir ļoti daudz pretrunu. Nu, teorētiķi, eksperti uh, daudz par šo runā. Taču visi šķiet ir viensprāts par vienu lietu, proti, kā būs mazāk augsti kvalificētu cilvēku, uh, Un uh, būs arī tātad cilvēki, kas vairs uh, nestrādās tā saucamos tradicionālos darbus. No apstūra mūs gaida milzīgas sociālas pārmaiņas, vai mums tas patīk vai nē. Un tām arī būtu jābūt vienam no galvenajiem jautājumiem, ar ko mums strādāt. Citādi. Uh, šīs 28 dalībvalstu konglomerātām nav iespējas izdzīvot. Protams, ka ļoti svarīgi būt sagatavotiem šādai situācijai. Ļoti svarīgi ir arī pateikt, ko te cilvēki var darīt. Nu, ne visiem ir 130 IQ, lai būtu pētnieks. Ne visi var strādāt kā inženieri, pētnieki un strādāt kaut kādās tehnoloģijas, te, strādāt kādā tehnoloģija centrā. Problēma, ar ko mums jāsaskaras, ir tāda, ka jānodrošina darba vietas miljoniem cilvēku. Viss kļūs automatizēts, cilvēki zaudēs arī savas spējas rast uh, vietu darba tirgū. Viņi nevarēs uh, uh, visi strādāt augstu tās augsto tehnoloģiju jomā, piemēram, tad vēl viens jautājums, kas no tā izriet, ir tāds, ka ir arī jauna industrializācija, jauns industrializācijas līmenis, ne tikai, ka industrija pāriet uz zemāku cenu valstīm, zemāku sociālās aizsardzības valstīm, par to esam runājuši jau diezgan daudz iepriekš, taču ir vēl kāds drauds, ka zaudēsim savu konkurētspēju. spēju Mēs redzam, ka ļoti daudzi ir jau apsteiguši Eiropu tehnoloģijas attīstībā. Piemērš, madam Toja. Tojas kundze. Paldies par šo prezentāciju, paldies par jūsu uzstāšanos. Pirmo daļu nedzirdēju, bet jau uzmanīgi visu izlasīšu. Mūsu komiteja tiešām ir ļoti ieinteresēti šajā jautājumā. Rīt būs seminārs tieši par šo jautājumu. Um, pirms šī semināra bija seminārs par ekodizainu un citiem aktuālākiem, steidzamākiem jautājumiem, bet par šo jautājumu tad seminārs būs vēlāk. Tātad jautājums. Es arī nedaudz pastudēju to, ko rakstā eksport, eksperti par nākotni un tam līdzīgi viens aspekts kas atkārtojas, ir tas, ka mainīsies uzņēmēja darbības modelis. Ražotāji kļūs par, preču ražotāji kļūs par pakalpojumu sniedzējiem. Būs tātad arī šī automatizācija. Vai tiešām ir tā, tā tie ir tādi teorētiski apsvērumi, uh, vai arī tas tiešām tā notiks, tā vai tiešām šī tendence ir reāla. Ja tas tā ir, tad ko varam darīt? Beigās jūs teicāt, ka, nu jā, mēs nevaram būt pārāk opresīvi, lai tad tirgus var attīstīties arī brīvi, taču ko mēs varam darīt, lai sagatavotos pēc iespējas labāk, ja tiks prasīts aizvien kvalificētāki cilvēki, īpaši arī tehnoloģiju jomā, tad, tad uh, būs iespējams mazāk darba vietu, bet izaugsmi tieši informācijas komunikācija jomā. Vai būs kāda īpaša apmācība, uh, būs kādas sadarbības starp uh, universitātēm, uzņēmumiem, ko jūs tieši domājat attiecībā uz šo izglītības aspektu? Paldies. Kapelskunds. Danke, Herr Vorsitzender. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Direktor. Paldies, paldies, direktora kungs, par šo ārkārtīgi plašo pētījumu par eh, industriju 4.0. Ir labi, ka mēs šeit komitejā apskatām šādu apjomīgu apjomu, un mēs esam īpaši aicinājuši tātad jūs dalīties ar mums savās zināšanās. Eh, trīs eh, šīs dimensijas eh, pārmaiņas - psiholoģiskais, sociālais un ekonomikas modeļu maiņas. Nu, ir svarīgi, kā tīri mm, praksē tas viss sāk darboties, kā mēs darbojamies internetā, kādas iespējas tad dot, piemēram, ņemot vērā mākoņu datošanu, uh, Un uh, par sociālo uh, modeļu maiņu. Ļoti daudzi, uh, kā jūs atzīmējat, tātad tas ir ārkārtīgi tehniskas attīstības uh, pieeja un uh, ļoti daudzi nevar eh, pielāgoties šai sistēmai. Daudzi eh, cilvēki, nu mēs redzam, ka notiek šī sociālo modeļu maiņa un tā eh, faktiski mm, izvirza pilnīgi jauns izaicinājums ražošanai un arī citas prasmes un kā varētu nu pakāpeniski soli pa solim beigt šo uh, virzību šajā attīstības virzienā. Un tur, protams, ir nepieciešams milzīgas, milzīgas, tur ir nepieciešams milzīgas investīcijas, lai varētu uh, faktiski realizēt šo te kopējo digitālo tirgu. Uh, Uh, mēs, lai daudz ātrāk varētu veidot infrastruktūru, jo uh, šīs ekonomikas nozars attīstās ārkārtīgi ātri. Un tādēļ ir svarīgi, lai mēs sekotu šīm pārmaiņām. Un jā, jūs sacījāt, ka lūk, 35% pētīta uzņēmumu uh, digitalizācija nespēlē nekādu uh, lomu, un ja, jā, un tā ir, ja, piemēram, paskatās mazo un vidēju uzņēmumu līdzdalību digitālajā uh, tirzniecībā, internet tirzniecībā, jā, tas ir, jo viņi tajā praktiski neiesaistās. Un jūs uh, minējāt pētījumu numur 5 par Ķīnu, un tur ir divi punkti, divas uh, tādas in, iniciatīvas, uh, Internet Plus un Made in China, ko Ķīna uh, realizē. Jūs zināt, ka Ķīnas tautas kongresa ir apstiprinājusi jauno desmitgadu eh, tautsainiecības attīstības plānu, un viņi samazinās eh, darba vietas ražojošajā rūpniecībā un palielinās darba vietu skaitu apkalpojošajā e, nozarē. Un e, Viņi vēlas uh, digitalizācijā un uh, šajā te ap, ap, pakalpojumu sfērā ieguldīt daudz vairāk, kā tas mūs ietekmēs. Vēl kāds vēlas izteikties? Varbūt es jūs aicināšu atbildēt arī uz manu īso jautājumu. Nu, mums būtu tiešām ļoti interesanti uzzināt, kādas ir atšķirības tieši automatizācijas jomā. Kāds ir atšķirības starp mums, amerikāņiem, japāņiem, dienvidkorejiešiem, Hongkongu, Taivānu, Singapūru? Kur mēs esam? Nu, cik tālu esam tikuši? Vai mēs esam visiem uh, iepakaļ vai tomēr uh, līderi? Okay. Well, the floor is yours. <laughs> oh, yes. Thank you very much for those questions. Um... Jā, paldies, paldies visiem par jautājumiem. Ļoti aktuāli, svarīgi. Par um, šo daudz ko citu arī esmu runājis uh, prezentācijā. Jā, daudz runā par 4. industriālo revolūciju. Mēs, es personīgi nezinu, vai šī 4. Industri, industriālā revolūcija vai nē. Ļoti nezinu, vai svarīgi to kaut kā nosaukt. Nu, kaut kas notiek, tas nu ir skaidrs. Uh, bieži vien, kas tiek, ko saka arī tie, kas runā par šo industrijas revolūciju, tad vēsture norāda uz to, ka ir kaut kādas izmaiņas, kas ir pirms šīs revolūcijas. Ja ir šī revolūcija, vai tas nozīmē, ka arī valstu līderi mainīsies tā, kā tas ir noticis iepriekš? Es nezinu. Nu, es uz to nederētu, ja būtu ko darīt. Jā, ir visai liels pretruns par šo revolūciju. Vairāk cilvēku uzdeva līdzīgus jautājumus, piemēram, par to, ka kā privāta personai, lai piedalītos šajā industriāla revolūcijā, jums ir jābūt ļoti kvalificētam, un tas ir galvenais jautājums. Kur jūs saņemat šo kvalifikāciju? Kā saņemat to? Tad skatoties uz Vācijas industriālo dokumentāciju, nu, ieteikums ir tāds, ka tas nav tikai jautājums par to, ka nepieciešams uh, prasmes, bet ir arī jautājums par to, ka ir citādāk jādomā. Un patiesībā tas visu padara vēl sarežģītāku. Nu, piemēram, ideālais darbā pieņemšanas profils uh, ceturtajā industrija revolūcijā, nu tas būtu tāds darbinieks, kas, kurām ir augstākā izglītība datorzinātnēs, kas var strādāt arī kā privāts psihologs, kurš ir uh, labs komunikators, arī starp uh, personu attiecību profesionāls, kas var arī raudzīties plaši uz nākotni. Strādāt arī tā, ka visas, visi uzņēmumi, iestādes var sadarboties ļoti harmonizēti. Nu, dažkārt tas liek domāt, ka šīs diskusijas par ceturto revolūciju diezgan utopiskas, ja es varu to tā nosaukt. Vienkārši cilvēki vienā laikā nevar to visu zināt un nevar to visu darīt. Pat, ja ir nepieciešams uh, labas prasmes, taču pra prasības ir vēl pat lielākas nekā vienkārši augstas prasmes. Ir taču ierobežojums, ko mēs pra varam prasīt, ko cilvēki var darīt un cik tālu var iet industrija. Un kā industrija var vilkt uz priekšu visu ekonomiku. Bet pat zemākā līmenī ir uh, izaicinājumi arī datorzinātniekiem, cilvēki, kas arī strādā ar kiberdrošību, uh, tehnoloģiju. Uh, lai visas šīs lietas varētu risināt. Būs noteikti cilvēki, kas būs izslēgti no visu šī procesa, jo nav prasmes, un mēs to jau to redzējām, strādājot pie vienotā digitālā tirgus, kur strādās cilvēki, kas var izmantot internetu. Bet tur arī ļoti daudz trūkumu. Jau tagad, lasot ziņojumu, jūs redzēsiet, ka Eiropas darba tirgu strādā cilvēki no Indijas, piemēram, Vietnamas, no citām valstīm, Indonēzijas, lai papildinātu tos trūkums, kas ir Eiropā centri, kur ir augstas prasības, eh, piemēram, Vācijā, kur ir lielās firmas, importē cilvēkus arī no citām Eiropas valstīm ir ļoti liela nepieciešamība pēc eh, tām saucamām uh, industriālām zināšanām, cilvēkiem, kas ir šādā veidā izglītot, kuriem ir šādas industriālas prasmes. Ir veikti pētījumi par nodarbinātību, tas arī viss ir ļoti sarežģīti, katrā nozarē situācija dažāda, katra valsts no tā arī um, cietīs vai iegūs labumu dažādi. Uh, bet iespējams, ka būs nu, nodarbinātības pieaugums, bet ne milzīgi būs gan ieguvēji, gan zaudētāji. Bet nu grūti paredzēt šo industrijas nākotni. Taču tad jautājums arotbiedrībām Ko darīt ar cilvēkiem, kam nav šīs prasmes un nepieciešamā izglītība? Nu, pie tā tiek strādāts par Vāciju. Arī sociālās aizsardzības departaments veica šādus pētījumus un ko darīt ar ļoti specializētiem cilvēkiem. Ekonomika mainās, tad ko darīt ar cilvēkiem, kuriem ir ļoti specializētas prasmes pēc 20, 30 gadiem būs jau kaut kas cits, un jau tagad tehnoloģiski šie cilvēki novecojuši. Tālāk par to, kā mainīsies uzņēmēji darbības modelis. Jā, te mainīsies šie modeļi. Nedomāju, ka visi uzņēmumi mainīsies, nu tas vienkārši nav iespējams. Domājot par to, ko nozīmē šī ceturtā revolūcija uz individuālās kompānijas, kas integrēs tehnoloģijas eh, ražošanas sistēmās, daloties ar datiem. Bet nu ir savas robežas, par kurām tālāk viņas pirms neies. Arī strateģiskās neskaidrība MVU, kas notiek, ja nu, kaut kas eh, noiet nu, greizi. Uh, investīcijas maksā lielu naudu, dažas investīcijas būs pārāk dārgas MVU. Tas tiešām ierobežo to, cik tālu visa šī industrija var darboties un kā viss šīs nozars var piemēroties. Ceturtā industrijas revolūcijai iespējams, ka viss nozars tur nevarēs iekļauties. Tālāk. Atšķirība par to, ko es domāju ar ceturto revolūciju un to, ko citi saka par industriālo internetu. Ceturtā industrija specifiski saistīta ar ražoš, ražotāju industriju integrāciju. Sākotnējā doma bija sagatavoties eh, konkurēt spējai nākotnē, lai vācu ražotāji, kas ir lielākie Eiropas Savienībā, varētu piemēroties. Tādēļ tieši īpaši Vācija mums te ir jāprūpē. Citās valstīs šī rūpniecība nespēlē tik lielu lomu. Tad jānošķir ceturtā industrija un Internet of Things, jo tur iekļaus ne tikai ražojošā industrija, bet arī citas. Tad ir arī šis pakalpojuma internets, kur uh, nodrošināt šie digitālie pakalpojumi. Piemēram, uh, Industrial internets, industriālais internets varbūt ir visaptverošākais. Šajā industriālajā internetā iekļaut pilnīgi viss, kas uh, var tikt internetizēts. Tur ir gan apgaismošanas sistēmas pilsētās, ēkas, šī uh, dambi, ir jādomā, ko mēs tieši domājam par ceturto industrijas revolūciju, par Internet of Things un par industrijas internetu. Par ceturto revolūciju, jo es mēģinu vienmēr izteikties ļoti specifiski. So is business changing? Well, in the industry, industry for in business is beginning to change. The, the paradigm. Jā, uzņēmējdarbība mainās mainās paradigma, nu tajās uzņēmumos, kur tas var notikt, bet pats starp līderiem šajā ceturtajā rūpniecībā, piemēram, Vācija, viņi arī ir tikai sākotnējā stadijā. Ceturtā šī revolūcija attīstīsies nākamo 10, 15, 20 gadu laikā, lai tā kļūtu pilnīgi uh, ierasta un uh, vispārinātos Un tad arī redzēsim. Tad arī redzēsim, cik tālu mēs būsim tikuši un kāda ietekme tam būs uz tādām lietām kā nodarbinātība, apmācība. Protams, interesants jautājums. Arī cilvēks piedalījās 4. industrializācijā. Uh, norāda uz to, ka ir jāskatās uz lietām pilnīgi citādāk, citādāk ir jāmāca, jāpasniedz lietas. Piemēram, konvencionālie datoristi. Bieži vien šie cilvēki, varbūt tas ir stereotips, bet nu, bieži vien šie cilvēki atrodas kaut kādās telpās aiz saviem datoriem un ik pa laikam uzēd kādu picas gabalu tāds izskatās šis IT cilvēks, ja jūs apmāc kā programmētāji. Bet uh, šiem cilvēkiem jādara arī vēl kas cits, industriālajiem cilvēkiem arī jāintegrē, jākomunicē idejas, viņiem ir jāsaprot biznesa procesi, jāsaprot arī, kā runāt ar citiem uzņēmējiem, ar uh, klientiem. Tur ir tiešām nepieciešams jauns veids, kā domāt, kā uh, redzēt lietas, bet tas vēl nav viss attīstīts, bet tas ir nepieciešams, lai atbalstītu šo ceturto revolūcijas konceptu, un tā ir viena no tām problēmām, kas ir visu lietu pamatā, vēl papildus arī visiem tehnoloģiskajiem faktoriem. Tālāk. Pēdējais jautājums. Nu, kur tad ir Eiropa tikus salīdzinot ar pārējām valstīm? Jā, varbūt nav īsti pareizi runāt šeit par Eiropu, jo ir ļoti liels atšķirības arī pašā Eiropā. Vācija ir galvenā valsts industrijas jomā, apvienotā karaliste. Lielākās Eiropas kompānijas vada citu valstu līderi, ķīnieši, amerikāņi un tam līdzīgi Bet nekādā gadījumā mēs nevaram te uh, sarkt uh, citu priekšā. Bet, nu, galvenais, kas ir jāsaprot, uh, analizējot arī citu valstu situāciju, īpaši Ķīnu, kad reiz, kad arī palielinās algas Ķīnā, tās ir milzīgs stimuls Ķīnas industrijai kļūt tehnoloģiskākiem, konkurēt ar Eiropas un ASV industrijas līderiem. Jā, konkurēt spēja uzņēmēja darbības vīde ir uh, sarežģīta. Tas ir priekšnoteikums. Ceru, ka atbildēju uz vairākiem jautājumiem. Bija jautājumi arī par datu drošību. Tam līdzīgi. Mm, varbūt netika uzdoti, bet jautājumi, kur tika uzdot, ceru atbildēju. Paldies! Mm, paldies par šo ļoti um, padziļinātu atbildu uz visiem jautājumiem, un varbūt tad, kad būs nākošais ziņojums, būs vēl citi jautājumi, un tagad mēs gribētu pateikties jums par jūsu darbu, tāpat jūsu komandai, kas ir kopā ar jums. ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs uh, uzturētu kontaktu ar uh, jūsu pētniecības departamentu, lai uzdot jautājumus un uh, pēc māras mēnešiem uh, gūt uh, atbildi no mūsu Eiropas parlamenta departamenta. Tā ka vēlreiz liels jums paldies! par jūsu ziņojumu, par jūsu prezentāciju un, cienījamie kolēģi, mēs noslēdzam savu pēcpusdienas sēdi. E, rīta 9. E, TTIP e, sarunas mēs izskatīsim. Tātad drīkst pulksten 9. no rīta, 10. no rīta balsošana un pārējā mūsu uh, darba kārtība līdz pulksten 12.30, pulksten 3. mums būs uzklausīšana, ļoti svarīga uzklausīšana. Tā ka viss vēl mums ir priekšā. Tiksimies ar uh, lielai daļai no jums. Uh, tas būs divu dienu sanāksmes noslēgums, uh, bet uh, Pēc 6-7 minūtēm mēs sāksim aizslēgtām durvīm koordinātoru sanāksmi. Mm, Količeka kungs, eh, liels paldies! Jūs esat sācis savu darbu kolosāli, es dzirdēju, ka no rīta es pat gan nebiju klāta, bet eh, jūs bijāt aktīvs visu laiku, kā redzat. Tas ir eh, ļoti nepieciešami, jo jūsu priekšgājējs bija ļoti tāds eh, vecs eh, komitejas loceklis Ramsdorf kungs un arī ļoti aktīvs, tā ka eh, izskatās, ka jūs aizstāsiet viņu ļoti veiksmīgi un noteikti redzēsim jūs arī nākotnē. Šī bija tikai jūs pirmā diena, tātad paldies kolēģi, pēc piecām minūtēm mēs sāksim koordinātoru sanāksmi.